Šīs sistēmas ietvaros Bangladeša ir apņēmusies nodrošināt veselu virkni eh, apvienotu nāciju organizāciju un starptautiskās darba organizāciju konvencijas, eh, tātad īstenot tās, un mēs aicinām komisiju eh, izpētīt, vai Bangladeša ievēro šos solījumus un apsvērt tarifu preferenču apturēšanu, ja uh, Bangladeša ir pārkāpusi konvencijās minēto. Tātad mēs ceram arī turpināt šādu veidu darbu, un man jāsaka arī, ka kopš 2006. gada Bangladešā tiek prasīts arī neatkarīgas inspekcijas, ēku inspekcijas, un, diemžēl, šīs inspekcijas īsti efektīvi nestrādā, arī korupcijas līmenis ļoti augsts. Un nu, cerams, tas nākotnē mainīsies. Vismaz komisija ir aktīvi iesaistīta šajā procesā. Savā rezolūcijā mēs arī aicinam veicināt atbildīgu uzņēmēju darbību Eiropas uzņēmumiem, kas strādā ārvalstīs. Aicinam viņus izstrādāt arī brīvprātīgu sociālo darba apstākļu standartu ievērošanu un nodrošināt, ka tie tiek ievēroti visā piegādes ķēdē. Tad mums bija eh, rezolūcija par Mjānmu vai Birmu. Tās arī attiecas uz vispārējo preferenču schēmu. Nākotnē Mjānma arī varēs izmantot šīs preferences, tarifu sistēmā. Parlaments un Eiropas Savienībā tos uh, kopumā apturēja šo sistēmas piemērošanu Mjānmai 2007. gadā, tā kā uh, piespiedu darbs tika valstī izmantots diezgan plašā apmērā. And, um, we will see um,